Do il benvenuto al presidente. Um, revīzijas palātas priekšsēdētāju Vitoru da Silva Kadeira un dod viņam vārdu bez kavēšanās. Priekšsēdētājs, godējumie parlamenta deputāti, komisāri, ir patiesas gods prezentēt parlamentām šodien gada pārskatu par 2011. gada Eiropas Savienības budžeta ieviešanu. Sākšu ar galvenajiem secinājumiem. 2011. gadā e, norēķini atspoguļo Eiropas Savienības finanšu stāvokli, operāciju rezultātu un e, naudas plūsmu gadā e, ienākumos un eh, saistībās maksājumiem praktiski nebija materiālās kļūdas. Tomēr eh, materiālā eh, kļūda ietekmēja maksājumus kopumā par 3,9% visā Eiropas Savienības budžetā. Aprēķinātais kļūdas līmenis bija līdzīgs 2010. gada kļūdas līmenim, kad tas bija 3,7%. Vienkāršāk sakot, e, revīzijas palāta, palāta atrada daudz piemēru, kad Eiropas Savienības tēriņi netika izmantoti optimāli. Neraugoties uz uh, E, kļūdas līmeņa mazināšanos attiecīgajā programmēšanas periodā, e, tomēr ir jādomā par Eiropas Savienības līdzekļu e, efektīvāku un labāku tērēšanu. Kopumā revīzija palāca skatītās kontrolas sistēmas darbojās tikai daļai efektīvi un neizmantoja savu pilnu potenciālu, lai novērstu vai noteiktu un koriģētu kļūdas. Divas jomas, ja politiku grupas ar visaugstāko kļūdas likmi bija lauku attīstība, vīdē, zivsaimniecība un veselība, kur kļūdas eh, likme bija, eh, līmenis bija 7,7% un politikas grupa reģionālā politika, enerģija un transports, kur eh, šis līmenis bija aptuveni 6%. Šajās jomās tāpat kā visās jomās, kas ir dalītā pārvaldībā, pirmkārt, Nacionālās lēmēja iestādes eh, veido galveno aizsardzības līniju, lai aizsargātu Eiropas Savienības eh, pilsoņu finanšu intereses. Bet eh, revīzija palāta atrada daudzus gadījumus, kad dalībvalstu līmenī kontrola nebija pietiekama. Piemēram, transakcijas reģionālajā politikā. Kad E, revīzija palāta atrada gadījumus, kuros dalību valstu lēmējiestādes e, bija ar iespēju noteikt un koriģēt kļūdas. Pirms tiek pieprasīts, e, at, pieprasīta atmaksa no komisijas. Tāpat arī līdzīgas e, problēmas tika atrastas politiku grupā e, izpēte un citas iekšējās politikas, kur kļūdas likme bija aptuveni 3%. Revīzijas palāta atzīmē šajā ziņojumā, ka komisijas e, ģenerāldirektori ir atzinuši augsto kļūdas līmeni augst, lauku attīstībā, kohēzijā un izpētē. Viņi palielināja savas aplēses neregulāriem maksājumiem no 400 miljoniem 2010. gadā uz 2 miljardiem 2011. Priekšsēdētāji godējumi deputāti ir bijusi vērojama uzlabošanās esošajā programmēšanas periodā, bet tomēr ir vēl daudz darāmā pirms Eiropas Savienības finanšu menedžments atbilst standartiem visām jomās. Daudzas problēmas, kuras mēs esam identificējuši pagātnē, vēl aizvien paliek spēkā, lai arī varbūt mazākā mērā. Patiesībā e, revīzija palāts e, noteiktās kļūdas likmes mazināšanās parāda, ka noteikumu uzlabošanās šajā jomā no viena perioda uz otru eh, rada šo atšķirību. Un tagad ar likumdošanas priekšlikumiem nākamajam ietvaru periodam ir lieliski iespēja eh, risināt un novērst cēloņus. Vairākus gadus revīzija palāta ir aicinājusi vienkāršo tēriņu schēmas ar skaidrākiem mērķiem, ar vieglāk izmērāmiem rezultātiem un vairāk izmeksu, izmaksu efektīviem eh, kontrolas pasākumiem. Šogad revīzija palāta ziņojums apstiprina šo vēstījumu. Dalībvalstis un Eiropas parlaments tagad var vienoties par labākiem noteikumiem, kā tērēt Eiropas Savienības naudu un dalībvalstīm un komisijai. Šie noteikumi ir pienācīgi jāietvieš, jāievieš. Šādā veidā Eiropas Savienības budžets varētu tikt izmantot efektīvāk, eh, lai nodrošinātu lielāko pievienoto vērtību Eiropas Savienības pilsoņiem. Tajā pašā laikā likumdošanas periodi nākamajam finanšu periodam Eiropas institūcijas un dalībvalsta šajā sakarā ir apņēmušās veidot jaunas Eiropas sistēmas, mehānismus un uh, valdību vienošanās citās jomās, kas attiecas uz valsts finanšu menedžmentu, konkrēti runājot uz finanšu sistēmas uzraudzību un fiskālās un ekonomiskās politikas koordināciju. Šo iniciatīvu panākumu būs atkarīga arī no tā, kā tiek nodrošināta nepieciešamā demokrātiskā leģitimitāte un pārskata atbildība. E, pēc revīzija palātas viedokļa pienācīgs, e, pienācīga valsts e, kontrole un audits visiem valsts fondiem ir nozīmīgs, lai varētu uh, E, nodrošināt mērķu sasniegšanu. Un priekšsēdētāji, godējumie deputāti, veselīgu finanšu e, nodrošināšana ir vairāk nekā jebkad svarīga Eiropas Savienībai. Revīziju palāta ir apņēmusies strādāt, lai varētu sasniegt šo mērķi. Un šo mērķi e, sasniegšanai Es prezentēju eh, taiskaitā šo ziņojumu šodien. Paldies, nākošais runātais komisārs Šemētā. Paldies, priekšsarētāji. Revizijas palātas priekšsarētāji Kaldeiras kungs, referentkungs, godātie deputāti. Revizijas palātas gada pārskats ir publicēts laikā, kad šobrīd notiek resursu apstiprināšanu nākošajam plānošanas periodam. Mācīties no iepriekšējām procedūrām un kontrols, eh, tik ierosināt kontrols instrumenti nākotnējām programmām, jaunā finanšu regula, īsti ievieš jaunas reformas, koncentrējoties uz vienkāršošanu un kopējām Eiropas vērtībām. Komisijas priekšlikuma attiecībā uz nākamo plānošanas periodu uzsver to, cik svarīga ir pārskata atbildība, kur īsteno visi procesa dalībnieki. Un e, uzlabojumi ir rosināt visās Eiropas programmās. Tas visdrīzāk palīdzēs samazināt pašreizēju novēroto kļūdu līmeni. Budžeta kontrolas komitejā šī mēneša sākumā tiks skatīts revizijas palātas gada pārskats, un deputāti e, prasīja, ko viņi var darīt, lai uzlabotu situāciju. Es vēlos uzsvērt, ka jūs, šis parlaments, jau esat li lielā mērā palīdzējuši šī mērķa sasniegšanai. Vispirms samazināt šo likmi no 7,3% uz 3,9% lielā mērā um, var izskaidrot ar uh, īstenošanas kontrolas pasākumiem, balstoties uz jūsu iepriekšējiem norādījumiem, kas parāda, uh, cik svarīgs ir konstruktīvais uh, dialogs starp komisiju un parlamentu. Tāpat arī ievērojami uzlabojumi jaunajā finanšu regulāri nebūtu iespējams sasniegt eh, bez šīs stingrās eh, sadarbības eh, starp mūsu iestādēm. Bet mums ir jā, jāpaņē, jáp, jāpanāk arī e, kopējā pārvaldībā esošo programmu pieņemšana. Parlamentam, kā vienam no likumdevējiem, ir pienākums īstenot e, drošu finanšu principus. Padome ir līdzatbildīga ar parlamentu un komisiju par drošu un stabilu principu īstenošanu nākamajā plānošanas periodā. Bet padom arī iesniegs Uh, savu rekomendāciju parlamentam par budžeta izpildu. Un šeit labi varēs redzēt, ko dalība valsts konkrēti var darīt kopā ar komisiju, lai labāk īstenot kopīgi pārvaldāmās programmas. Līdz ar to es aicinātu pašreizējo prezidentūru un nākamās prezidentūras organizēt uh, diskusijas pēc būtības par šiem svarīgajiem jautājumiem. Un tagad dažas, daži uh, norādījumi par revizijas palātas 2011. gada pārskatu. Jau piekto gadu pēc kārtas tika izsniegts nekvalificēts pozitīvais atzinums par Eiropas Savienības budžeta izpildu. Kopējā kļūdas līmenis paliek stabils, salīdzinot ar iepriekšējo 2010. gadu, kaut arī e, darījuma apjoms 11. gadā ir palielinājies. Treškārt, darījumos nav konstatēts būtiskas kļūdas. Tāpat arī maksājumos ārējai palī, ārējam atbalstam palīdzībai. Un sekojot tam, ka pieaugdzis ir lauka atbalsta programmā konstatētais kļūdu līmenis, tiek strādāts ar dalību valstīm, lai konstatētu iemeslus, un atrisinātu to attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Piektkārt, vispārējās politikas kļūda līmenis ir ap 3%, un komisija iepazīstas ar situāciju, lai izvairītos no līdzīgām problēmām īstermiņā. Ilgtermiņā apvārsne 2020 palīdzēs vēl vairāk vienkāršot lietas un samazināt kļūdu līmeni. Kohēzijas politikā kļūdas līmenis samazinājies no 7,7% 2010. gadā uz 5,1% 2011. gadā. Gadu pārskats ir skaidrs signāls, ka ir jāspēj paveikt vairāk. Komisija koncentrēsies uz atbalsta sniegšanu eh, riskantākajās jomās, sadarbībā ar partneriem, It īpaši attiecībā uz tām programmām, kas ir komisijas tiešajā atbildībā, bet arī dalību valstīm ir jāpalielina savu, savu darbu intensitāti. Vairāk kā 60% no eh, procentiem eh, Eiropas reģionālajā fondā un ap 70% ESF eh, e līdzekļos šīs kļūdas bija jāatklāj jau nacionālā līmenī pirms nosūtīt atskaits komisijai. Uh, Tas skaidri parāda, kur ir daudz kas jāuzlabo. Komisijas turpinās strādāt pie tā, lai samazinātu kļūdas līmeni, bet es uzskatu, ka ir nepieciešams perspektīvā skatīt šo kļūdu līmeņus un atcerēties galveno mērķi aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Ir skaidrs, ka revīzijas palāca atklātā atklātie fakti neliecina par lielu apjomu krāpšanu vai izšķērdēšanu. Ir jāņem vērā to, ka daudzas programmas ir daudz gadu. Un komisija ir atguvusi 1,84 miljārdus eiro eh, nepareiz izmaksātās summas 2011. gadā. Tas skar arī iepriekšējos gados veiktos maksājumus finanšu jomā. Tas rada 1,4% no maksājuma apjoma, kas veiks 2011. gadā. Šis skaitlis neietver tos skaitļus, kur eh, tās summas, ko atguvušas dalību valstis kohēzijas jomā, balsoties uz pašu īstenotām revīzijām un kontrols pasākumiem. Komisija prasīs no dalību valstīm uzticamākus datus, lai nākamā gadā varētu iepazīstināt ar precīzāku kopainu par korektīviem pasākumiem, kas ir īstenot Eiropas Savienības un arī valstu līmeņos. Balstoties uz iepriekšējiem ieteikumiem pie budžeta izpildes, komisija ir īstenojusi nopietnas pasākums kļūdu samazināšanai. Kohēzijas jomā komisija 11. gadā izlēma uzsākt 13 eh, atlikšanas procedūras un 105 maksājuma procedūras par kopējo apjomu 2,75 miljārdu eiro. Šādas pašas procedūras tiks stingri īstenots arī nākotnē. Sākot no 2014. gadā cerams, ka tās papildinās arī neto korekcijas mehānisms, kas tiek ierosināts visām programmām kopējā pārvaldībā. Tā komisija uzņemas savu atbildību un strādās pie tā, lai nākotnē sasniegtu labākus rezultātus par labu Eiropas iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem. Būs nepieciešams visas iniciatīvas, lai varētu risināt revīzijas palāca konstatētos trūkums un panāktu plānotos nepieciešamos uzlabojumus. Dalību valstu loma šajā aspektā ir ļoti svarīga. Tāpat arī apņemšanās eh, uzņemties atbildību par programmām, kas ir kopējā pārvaldībā. Kā jau es sacīju, es paļaujos gan uz šo, gan uz nākamajām prezidentūrām eh, darbā pie eh, šiem jautājumiem padomē. Paldies! Grazie, komisāri, ora la parola. Paldies, komisāri. Nu, tagad runātāji, kas ir pieteikušies politisko grupu vārdā, un sāksim ar tautas partiju, un es dodu vārdu Pīperkungam uz divām minūtēm. Dank, Frau... Paldies, priekšsēdētā. Komisāra kungs, priekšsēdētāji, lai gan varam konstatēt auditoru palātas uh, ziņojumā progresu, uh, tomēr nevaram par, ne par ko priecāties. Īstenībā kļūdu līmeņas palielinās. Un pārsteidzoši varējām redzēt, ka tieši kohēzijas fondā un lauka atbalsta uh, instrumentos ir diezgan liels palielinās. Es biju pārsteigts, ka 62% no kļūdām, ko konstatēja revīzijas palāta, īstenībā to būtu varējuši konstatēt pašas dalību valstis. Šeit, manuprāt, mēs neveidojam savstarpēju uzticību. Un arī tādēļ, ka, ka uh, revīzijas palātā izvairās no tā, lai atklāti paziņotu par šīm, ziņ, par šīm kļūdām. Un uh, Man ir tiešām svarīgi pateikt, ka Eiropas Savienības budžeta līdzekļi ir lietojami tikai un vienīgi atbildīgi, un tas nozīmē, ka attiecībā uz struktūra fondiem, uz lauka atbalsta fondiem būtu nepieciešams skaidri noteikt nosacījumus, un ka ir nepieciešams darboties tikai un vienīgi saskaņā ar konkurences noteikumiem un visiem citiem aspektiem. Tikai tad drīkst piešķirt finansējumu. Kādas vēl šeit var būt sekas? Jā, ja netiek šobrīd paziņots, kurā valstī ir visvairāk kļūdas, tad sajūta tāda, ka ir ko slēpt. Un tas, manuprāt, ir ļoti nopietni, ņemot vērā to, ka mums tagad ir jācīnās par uzticību Eiropas Savienībai. Vēl viena lieta ir ļoti svarīga, lai Eiropas parlaments vairs nebūtu tāds šķīrē tiesnesis starp komisiju un uh, tiesu. Mēs tagad esam atbildīgi arī par struktūru politiku, Un uh, ir ļoti svarīgi saprast mūsu jaunās uh, pilnvaras un attiecīgi saprast arī, kāda ir mūsu jaunā loma. Par Olafu runājot, mēs saprotam, ka tā ir uh, struktūra, kas ir izmantojama, ja mēs vēlamies nodrošināt pienācīgu Eiropas parlamenta kontroli. Un tad mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, tad, kad mēs runājam par budžeta izpildu. Paldies! Grazie per il gruppo SD, l'onorevole Gaia. Per... Paldies sociāldemokrātu grupas vārdā Gajer kungs trīs minūtes. Paldies priekšsarētāji, godātais priekšsarētāji Kaldeira, komisārs Šemeta, kolēģi. Vispirms paldies revīzijas palātai par šī gada pārskatu iepazīstināšanu šeit, kas mums ir ļoti nepieciešama komisijas budžeta izpildes apstiprināšanai, kas ir nepieciešams eh, caurskatāmībai un palīdz mums saprast situāciju. Jau 18 reizi ziņojumā ir konstatēts, ka šeit ir ierobežots atzinums sniegts, un kolēģis eh, Pīpers jau sacīja, ka ir apturēta pieaugušā eh, kļūda katru gadu. Katrā ziņā uzlabojums Eiropas Savienības budžeta uh, izpildes kļūdu līmenī ir novērojams, bet uh, tāpat arī šu, atceroties, ka šodien sanās kopā padome, lai atrastu risinājums finanšu jomā, nefunkcionējošas uh, finanšu pārvaldības sistēmas dalību valstu līmenī, diemžēl parāda to, kas labāk tērē un vēlas to darīt, var to sākt tūlīt. Ir pirmkārt jau nevis jāsamazina. Nevis jāsamazina budžeta eh, līdzekļu kopumā, bet jāuzlabo kontroli dalību valstīs, līdzīgi kā tas Nīderlandai un apvienotāju karalistē tiek darīts. Uh, Kas attiecas uz 11. gadu budžeta izpildi, mūsu eh, bažas rada tas, ka atsevišķās kategorijās, piemēram, pētniecības politikā, skaitļi pasliktinās, ka komisija tiešā veidā pārvalda. Tur kļūda līmenis ir dubultojies no 1,4 uz 3%. Eh, Un jāskatās, ir, eh, ko komisija mums pastāstīs, kā viņi plāno samazināt šo skaitli. Lauksainiecības jomā aptuveni 2% kļūdu. Tagad tas pielicis uz neticamiem 7,7%, kas parāda, ka lauka atbalstu programmās e, šīs e, kļūdas līmenis ir visaugstākais. Un mēs nevaram rast sev mierinātāju, ka tas viss ir tikai dalību valstīs un ka pieauga attīstības uh, Eh, pro, projektu apjoms un līdz ar to automātiski pieaug arī kļūda. Nē, mēs to nepieņemam komisāram Čološam. Ir jāaicina dalību valstīm īstenot labāku kontroli, kā tas tiek darīts reģionālas politikas jomā, kas ir labs piemērs, eh, ka cīņa ar eh, kļūdu iemesliem palīdz. Joprojām šajā reģionālajā jomā vismaz tendence ir pozitīva salīdzinot ar to, kas tika eh, konstatēts 2008. gadā. Komisāram Čološam būtu jāsāk ar pirmkārt jau savu plānu izstrādi, lai mazinātu kļūdu savā kompetences jomā esošajās programmās. Mēs vēlamies eh, atsacīties no eh, atsevišķiem projektiem un katrā ziņā ir nepieciešams uh, uzlabot situāciju, ja dalībvalsts nespēja pašas īstenot kontroli un dalībvalstīm būtu atļauts pārcelt uh, līdzekļus no vienas budžeta programmas uz citu, tikai tad, ja paši ir konstatējuši šīs kļūdas un ja viņi nespēja to darīt, tad līdzekļiem ir jāiet atpakaļ uz komisijas budžetu. Paldies! Tālāk Alde grupas vārdā Šacim Arkakis kungs. Divas minūtes. Priekšsarētāji, Kaldērs kungs, dāmas un kungi. Vispirms vēlos pateikties revīzijas palātai par eh, svarīgo darbu, ko viņi katru gadu veids Eiropas iedzīvotāju labā. Jūs esat mums svarīgs eh, sadarbības partners, Kaldērs kungs. Pirms gada Tad, kad mēs skatījām 2010. Eh, gadu pārskatu, runājām par pozitīvu situāciju. Nu, kopējā aina uzlabojas, bet 130 miljārdi eiro bija pieejami, 5 miljārdiem nevajadzēja tikt izmaksātiem, tas ir 3,9% kļūda. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir uzlabojums, bet joprojām tas ir par daudz. Nevaru saprast, kā šādi skaitļi ir pamatojami ņemot vērā situāciju Eiropā. Bet ir arī pozitīvas lietas. Instrumenti, kurus parlaments ieteica iepriekšējos gados pie budžeta izpildes kontrols, beidzot ir īstenoti, un mēs redzam, ka tas darbojas. Īpaši tas ir jūtams nodarbinātības un sociālos jautājums kopā. Jūs komisārs Andors jau kopš 2008. gada īsteno uh, konsekventu politiku par eh, maksājumu apturēšanu, ja eh, konkrēti projekti ne, nedarbojas. Šobrīd kļūdas līmenis ir nokrities līdz 2,2%. Apsveiku Mandoru kungam, kura darbs ir kurš ir labi pastrādājis, un šiem metas kungam arī apsveikumu, kurš ir līdzdarbojies šajā procesā. Un kopā ar saviem kolēģiem pie budžeta izpildes apstiprināšanas eh, at, atgādināšu, ka Eh, tās summas, kas ir ne, eh, neatbilstoši izmaksāts, tās ir jāie, jāiekasē atpakaļ. Un paskroties eh, šīs ikgadējos kopsavilkums, mēs varam redzēt, ka mūsu ierosinātie instrumenti strādā labi. Jā, nu, izvērtēšanas ziņojums tika kritizēts pareizi no revizijas palātas puses, kā pārāk vājš, un vēlos piedāvāt mūsu palīdzību lai šīs process tiktu vēl labāk īstenots. Grazie, labāk. Paldies! Un tagad lūdzu zaļo grupas vārdā stājas kungs. Jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi, Kaldera kungs. Mums šobrīd ir pieejams ziņojums Un atkal nav iespējams, uh, nav iespējams uh, izsniegt deklarāciju, jo projām ir kļūdas, uh, ir tīpaši lauksainiecības sektorā, reģionālajā politika, enerģētika, transporta sektoros un nu, īstenībā šī kļūdu, kļūdu līmenis ir diezgan nopietnas un atceramies arī kādos jautājumos Eh, jo tieši šajos jautājumos līdzekļu pārvaldība notiek eh, ar komisijas un dalībvalstu darbu. 60% no kļūdām ir reģionālās attīstības fondā, un tad ir arī uh, milzīgi daudz kļūdu arī sociālā, sociālajā fondā. Es teiktu, ka uh, dažs labs te nestrādā kā nākas. Varbūt, dalī, varbūt beidzot varam uzzināt, kuras dalībvalsts netiek galā ar savu darbu. Un uh, mēs tagad varam sadarboties ar Gaira Kongo, jo mums ir ļoti svarīgi, lai tās dalībvalsts, kas netiek galā, lai šīs dalībvalsts saņemtu arī lielāku uzraudzību un palīdzību. Un, manuprāt, ir nepieciešams ļoti uzra, uzmanīgi paskatīties uz uh, ienākumiem, uz pašu līdzekļiem uh, un arī uz PVN. Un tie ir 100 miljoni eiro, Tagad tas ir ļoti nopietni. Tagad, kad mums visiem ir uh, jātaupa, un šajos gadījumos notiek tieši pārkāpumi, notiek uh, dažāda schēmošana attiecībā uz to, manuprāt, tas ir jā, jāņem nopietni. Liels paldies tagad. ECR grupas vārdā Českavas kundze. Priekšsēdētājs kundze. Cienījamie kolēģi. Varu teikt, ka revīzijas palātas ziņojums dara mani bažaigu, jo tie ir runāts par to, ka Eiropas Savienības līdzekļi dalību valstu līmenī netiek izmantoti pietāc, pienācīgi precīzi. Turklāt eksistē divas jomas, kas tiešām kurās tiešām kļūdu līmenis ir ļoti nopietns, un, un tāpēc ir nepieciešams komisijai šeit rīkoties atsevišķi katrā dalību valstī, saprotot, kur tad ir tās kļūdas. 2011. gadā varam redzēt, ka uh, bija kļūdas daudzās svarīgās jomās, un uh, revīzijas palātas ziņojums, diemžēl, nav uh, pārāk uh, spīdošs. Un varam redzēt, ka mēs esam, var teikt, ka daudz sliktāki nekā mēs paši gribējam. Vietēji politiķi uh, vēlas šo jautājumu risināt, protams, un daudzos gadījumos, piemēram, ir izmaksāta līdzekļi, lai gan nebija nekāda pamata maksā, vai arī izmaksas tika nepareizi mm, sadalītas. Izmaksas, kas nav attiecināmas, bieži vien tiek pieteiktas, dažos gadījumos trūks dokumentu un tā tālāk ir arī daudz kļūdu, kas ir saistīti ar iepirkumu konkursiem attiecībā uz savstarpējas atbilstības prasībām. Un to dara visas šīs kļūdas pieļauj dalību valstis vai arī finansējuma saņēmē, un jautājums ir, vai tiešām tas ir tik sarežģīti, vai arī varbūt vienkārši nav intereses sekot noteikumiem, vai arī varbūt tur ir arī kāda uh, negodīga rīcība. Piemēram, reģionālajā politikā vairāk nekā pusē bija kļūdas. Te pašā laikā dalību valstu iestādēm bija pietiekama informācija, lai vajadzības gadījumā varētu labot šīs kļūdas pirms viņi komisijai nosūtīja dokumentus, lai tiktu kompensētas izmaksas. Un tas attiecas ne tikai uz reģionālo politiku, bet arī uz citām jomām. Ir skaidrs, ka kontrols mehānisms dalībvalstu līmenī šobrīd nav pietiekami kvalitatīvs. Mūsu mērķis ir lielāka efektivitāte un atbildība, un par to jau tika runāts ilgāku laiku kontrolas mehānismi daudzās Eiropas Savienības politikās šobrīd ir tikai daļēji efektīvi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, stingrāki noteikumi un arī precīzāka kontrole. Ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām eh, no fondu līdzekļiem izveidojam tādus eh, labus projektus. Ļoti svarīgi, lai būtu pievienot vērtību mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Liels paldies! F un D grupas vārda Andrijas Senkundz. Jums ir pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tik tiešām no nu, jau 18. gadu revīzijas palāta nevar uzskatīt, ka Eiropas Savienības budžets ir pilnībā izpilnīts. Ir daudz kļūdu. Komisija, protams, vienmēr pasaka, ka viņi ir uh, kādi iemesli. Viņi saka, ka tās ir dalība valstis, eh, kas pieļauj kļūdas, bet Eiropas Savienības nodokļu maksātāji uztic savu naudu komisijai, un savukārt komisija nenodrošina pienācīgu kontroli pirms izsniegt naudu dalību valstīm. Ir svarīgi arī tas, ka kļūdas, kļūdas dažreiz, protams, nenozīmē to, ka ir kāda krāpniecīga darbība. Piemēram, Vienā gadījumā ir noteikts, ka ir, ka ir uh, mazāk aitu nekā bija pieteikts, vai arī citā gadījumā vienkārši nekā tur nav, bet nauda ir pieteikta, nu tādā reālajā dzīvē to uzskatīt par krāpniecību. Un uh, jautājums dažreiz ir tā, kāpēc komisija pieprasa papildu finansējumu, lai varētu tām pašām dalībvalstīm, kas kaut ko tādu pieļauj, uh, piedāvā papildu finansējumu. Manuprāt, tas ir nopietni. Lielas paldies! Un tagad lūdzu goja grupas vārdā Sondegārda kungs. Jums ir pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies arī Eiropas revīzijas palātē par lielisku gada ziņojumu. Un, diemžēl, kā jau tika pateikts, te vienkārši tiek konstatēts, ka lietas neiet kā vajag. Kopš 2006. gada līdz 2009. gadam bija samazinājums attiecībā uz kļūdu līmeni un bija tik sasniegta 3,3%. Tas bija pozitīvi. Tagad savukārt tēma kā uz augšu. Tālāk bija 3,7%, 10. gadā, 11. gadā 3,9%. Un te pašā laikā ir arī interesanti, ka arī uh, auditētajos darījumos bija palielinājums 33% bija 2010. gadā un 40% 2011. gadā. Un tas ir ļoti nopietni. Tad, kad uh, viss gāja ļoti labi, komisija teica, mēs esam maleči. Un tagad? Nē, man nav iebilduma, ka komisija, protams, uh, saka, ka viņi tiek galā labi ar saviem pienākumiem, kad lietas tiešām virzās labi, bet te pašā laikā arī tad, kad neiet tik perfekti, ir jābūt atbildībai. Tagad, divus gadus pēc kārtas, kļūdu līmenis arvien palielinās. Un jāatcerās, ka gal galā tā ir komisija, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības uh, budžeta līdzekļu uh, izdalīšanu. Un ja nākamgad atkal konstatēsim, ka nu jau trešo gadu uh, uz priekšu mums palielinās kļūdu daudzums, tad mēs, kā ir parlamenta deputāti, nevarēsim atskaitīties mūsu vēlētāju priekšā. Mēs nevaram sadzīvot ar to, ka katru gadu lietas eh, kļūdu līmenis palielinās, un tāpēc, manuprāt, jāparedz arī sodu mehānismi. Lielas paldies! Un tagad pie partijām nepiedarošie Sinklēras kundze. Mani vēlētāji nebūs eh, pārsteigti eh, uzzinot, ka viņu grūti pelnītā nauda samaksāta nodokļos un tālāk tiek no Eiropas Savienības budžeta nevērīgi tērēta, prasot eh, vienu triljonu eiro nākamajos gados, kas ir absolūti nepieņemama situācija šajā Uh, laikā. Un ir kārtējo reizi pierādījies, ka birokrāti ir pievīluši mūsu iedzīvotājus. 60% no kļūdas varēja atklāt dalību valsts līmenī. Tas gan ir saistīts arī ar sarežģīto pašu sistēmu. Ko tad dara attiecīgās iestādes? Viņas pat neinformē dalību valstis par konstatējumu problēmām. 700 miljonu eiro, piemēram, kas tiek eh, tērēti Kosovā tiesu varas nostiprināšanai un apmācībai, bet tas pats eh, netiek pienācīgi darīts tepat Eiropas Savienībā. Un kā tad ar partijām Eiropas līmenī un labējiem ekstrēmistu finansēšanai, kur daži nacisti, piln... kā tad ar šo politisko spēku finansēšanu? kur apvienotās karalists eh, iedzīvotājiem ar vien mazāku uzticība Eiropas Savienībai, un tāpēc mums ir nepieciešams referendums par dalību Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Tālāk eh, runātāji, kas ir pietiekušies individuāli, un sāksim eh, uz Ortis Vileja uz divām minūtēm. Che non è in aula, quindi nav sēžu zālē. Nākošais runātājs stravakākis. Buenos días. Eh. Sveicināti. Mēs uzskatām, ka revizija palāte savā izklāstā norādīja E, kļūdu līmeņus, un šajā sakarā mums ir jābūt ļoti rūpīgiem attiecībā uz savu darbu. Attiecībā uz to, lai ik viens varētu nodrošināt vislabākos rezultātus savā darbā. Un, manuprāt, šis darbs ir ārkārtīgi būtisks, lai mēs visi kopā varētu nodrošināt to, lai mūsu darba rezultāti būtu vislabākie un finansējums tiktu sadalīts maksimāli optimālā veidā. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole. Paldies, nākošais runātājs Stravakakis uz vienu minūti. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, eh, revīzijas palātas eh, priekšsēdētājiem par 2011. gada pārskatu. Finanšu un krīzes un ekonomiskās krīzes kontekstā mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgām finanšu grūtībām, un tāpēc ir svarīgi vairāk nekā jebkad sekot pareizai Eiropas finansējuma izmantošanai. Mēs redzam, ka tādās jomās kā transports, enerģija, mēs saskaramies ar kļūdas likmes samazināšanos gadu gaitā. Ir jāuzlabo tēriņa efektivitāte, un tas pieprasa labāku kontroli eh, drīzāk un nevis eh, maksājumu samazināšanu. Eh, revīzija palāta norāda, ka vairāk nekā 60% kļūdu, kas ir konstatētas reģionālās politikas jomā, varētu tikt eh, koriģētas jau saulaicīgi no dalību valstu puses. Tā būtu jādara. Paldies. Nākošais runātājs Mulders uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atvainoties uh, gan reviziju palātas priekšsēdētājiem, gan komisāram, jo es nevarēju piedalīties eh, debašu sākumā, tāpēc, ka man bija jābūt citā svarīgā sanāksmē. Vairāk runātāji jau norādīja, ka šis ir jau 18. gads pēc kārtas, kad eh, revizija palāta nesniedz izpildes deklarāciju. Un tāpat Eh, tomēr, neraugoties uz to, jau 17. gadu pēc kārtas tiek eh, piešķirta budžeta izpildu komisijai no parlamenta puses. Es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā var uzlabot kontroli. Gadu gaitā mēs esam īstenojuši daudzus mēģinājumus, apturējuši maksājumus, veikuši citus pasākumus, vārdu sakot, domājuši par visiem iespējamiem risinājumiem, bet neraugoties uz to, ka parlaments jau ilgu laiku uzstāja, mēs tomēr nesam iztenojuši to, ka ja mēs piešķiram līdzekļus, e, tad tajās e, dalībvalstīs, kur tiek pieļauts visvairāk kļūdu, no tām ir jāprasa vislielākā atbildība. E, parlaments ir atkārtojis šo pieprasījumu, pieprasot deklarācijas no dalībvalstīm, Un, ja e, e, tas viss reiz ir jau minēts, vai tas viss darbojas efektīvi, fina, jaunā finanšu regula mums dod iespēju dalību valstīm, e, dalību valstīm iesniegt savas atbildības deklarācijas. Es domāju, ka mums ir jārīkojas proaktīvi, lai pieprasītu šīs deklarācijas no tā, dalību valstīm. Un, ja deklarācija ir pareiza, tad eh, savukārt, kā kompensācija varētu piešķirt šai valstī mazāk kontrolas, eh, pieprasīt mazāk birokrātijas. Ir jāsniedz eh, valstīm deklarācijas par to, kā tiek Eiropas līdzekļi izmantoti. Paldies! Nākošais run, runātājs plāsēks uz pusotru. Dāmas un kungi, mēs Lasam tagad uh, Niekde niekdo ģelā. revīzijas palātas uh, ziņojumu un rodas sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Um, Kļūdu līmenis ir ļoti nopietnas un uh, kontrole ir ļoti ierobežota un tas, manuprāt, grauj Eiropas Savienības uzticību. Tiek kritizēt šobrīd vairākas jomas, bet ir tīpaši reģionālā politika, politikas 59 procentos gadījumu ir konstatētas kļūdas. Un tas ir ļoti nopietni, un manuprāt, tas nozīmē, ka šeit ir tāda kļūda regularitāte, kas ietekmē arī projektu kvalitāti, un manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Ļoti svarīgi uh, nodrošināt efektivitāti, ir svarīgi, lai nebūtu nekādu krāpniecības mēģinājumu, diemžēl tādi ir konstatēti. Ir svarīgi, lai, protams, birokrātiskie uh, sliekšņi tiktu mazināti, un tagad mēs pamanām kaut ko pretējo. Dažos gadījumos bija gadījumi, kad uh, tika izdarīta vairāk darba nekā bija paredzēts, un arī Daži gadiem, protams, kad bija jādod nauda arī pilnīgi nepamatoti, piemēram, tāpēc, ka plakāts nav pietiekama liels un līdz ar to ir jādod uh, nauda atpakaļ. Protams, ir nepieciešama lielāka kontroli un sankcijas. Te pašā laikā mēs nedrīkstam būt tik strikti. Manuprāt, ir pareizāk pārskatīt visus noteikumus vajadzības gadījumā, vienkāršot procesu un nodrošināt arī. Uh, partnerību. Uh, jā, projekts ir vienkāršs, mēs to varam īstenot, jo tad mēs zināsim, kas reāli ir jādara un kas no mums tiek prasīts. Lielas paldies! Hartungas kungs lūdzu. Kamerraports 2011 is weer geweldig leesvoer. Priekšsēdētāji, 2011. gada pārskats mūsu pilsoņiem ir atkal sat, e, satraucošs. Revīzijas e, palāta ir atklājusi, ka tiek sniegt, e, sniegti maksājumi aitu īpašniekiem, kuriem nemaz aitu nav, piemēram. Un jau 18. reizi šķiet, ka uh, aus austrumos un dienvidos esošās valstis nevisai rūpīgi izturas pret nodokļu eh, maksātāju samaksātajiem līdzekļiem. ir eh, nepieciešams saukt vārdā eh, šos neapzinīgos finansējuma saņēmējus. Nu jau vairākus gadus mēs Mēs saskaramies ar šādu situāciju un jau vairākus gadus pēc kārtas to arī apstiprina revīzija palāta. Paldies! Nākošais runātājs Grēslis kundzes divām minūtēm. Godātais komisāra kungs, revīzijas palātas priekšsarētāja kungs. Man ir kauns šorīt. Pirmkārt jau, ka padome nav klāt, kur tiek apgalvots, ka viņiem ir ievērojama loma, un šeit nav pārstāvēti viņi šodien. Un tas, tas, ko daļa no šiem kolēģiem ir iesnieguši, nav pieņemams. Nu, par šiem 90, 96%, kas ir it kā bijuši bez kļūdas. Nu, tad jautājums, kādas politiskos mērķus mēs esam sasnieguši, mums ir masas demonstrācijas visā Eiropā. Uh, masveidīgi, ja, masveidīgs jauniešu bezdarbs, ko mēs esam sasnieguši eh, darba vietu jautājumā, ar ieguldījumu inovācijās un pētniecībā, ar visu to, ko mēs darām dalību valstī, par to vajadzētu runāt. Es par to arī būtu labprāt vairāk dzirdējusi. Un katrā ziņā mēs varētu beidzot parādīt, eh, ka mēs varam kaut ko pozitīvu panākt. Un mums ir jāpievēršas tam budžeta izpildes procedūrai, pievēršoties varbūt un koncentrējoties uz tiem jautājumiem, kas tiešām ir sasniegts. Skaidrs, ka bez labas pārvaldības dalību valstis nepanāks neko, un arī Eiropa kopumā šemets kungs, ko mēs daram e, nepareizi, ja katrs piektais maksājums ir nepareizs. Mums ir nepieciešams steidzams ziņojums no jums, par to, kādā veidā finanšu krīze ir ietekmējusi pārvaldes sistēmas dalību valstīs. Mēs redzam, ka šāda ietekme ir. Ko tad mēs esam darījuši, kā esam rēģējuši un kā mums vajadzētu rēģēt? Mums vajadzētu varbūt jau šobrīd padomāt un komisijai vajadzētu padomāt, kā mēs varam mainīt noteikumus. Kas ir īstenojams eh, dalību valstu līmenī? Un lai mēs nevaram, eh, vai, mēs nevaram izvēlēties tādus principus, kurus pēc tam nevar īstenot. Mums ir jāstrādā kopā ar dalību valstīm, lai izvairītos no šīm mazajām katastrofām, kuras mēs par nožēlu katru gadu atkal redzam. Grazie, la parola all'onorevole. Paldies, Vona kungs. Pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji kā referents par PIF ziņojumu es eh, atzinīgi vērtēju šo gadu pārskatu, un kā kolēģis eh, jau sacīja, 3,9% ir kļūdas līmenis, eh, bet ir, manuprāt, citas lietas, kas šeit ir arī jāpasaka. Piemēram, manuprāt, ir ļoti svarīgi tas, ka revīzijas palāta norādīja, starp, ka ir atšķirība starp kļūdu un krāpniecību. Tikai 0,2% ir eh, krāpšanas gadījumu. Un jāskatās arī, kādas metodas ir izmantotas, piemēram, maksājumi tiek, eh, vai tie tiek kategori, sadalīti kategorijās pēc vienādiem principiem, vai ir eh, aizpildīti dokumentu pareizi, vai arī kļūda dokumentu aizpildīšanā arī tiek uzskatīti par daļu no kopējās kļūdas. Uh, Nākotnē revizijas palāta varētu precizēt to. Pirmo reizi desmitajā eh, sadaļā tiek eh, runāts par uzlabojumiem, tā skaitā no komisijas puses, kur tas, manuprāt, ir tāds labs sākuma punkts kad revīzijas palātas funkcija varētu būt arī meklēt iespēju uzlabojumiem. Mums tas visiem būtu jādara. Vienalga, vai tas ir revizijas palātā, komisijā, parlamentā vai dalību valstīs uzlabojumu iepirkuma procedūrā, vienkāršošanā. Varbūt kā nākamā revīzijas jābalsta uz riska izvērtējumu. Un revīzijas jau, protams, ir labas, bet tam jānoved visam ir pie uzlabojumiem sistēmā kopumā. Paldies, Ērenhauser kungs. Paldies, dāmas un kungi. Mēs, manuprāt, te ejam uz riņķi. Katru gadu mēs dzirdam vienu to pašu. Pozitīva deklarācija nevar tikt sniegta. Katru gadu ar nožēlu konstatējam, ka komisijas priekšsarētājs Barozu ar uh, eh, 2005. gadā formulētiem mērķiem nav nekur pavirzījies. Mēs virzamies uz priekšu pa milimetram un zināmā mērā budžets ir ahilei cības, šīs ahilei papēdes Eiropas Savienībā. Un eh, tas ir tas, kam mums jāpievērš īpaša uzmanība. Un tas eh, saistīts arī ar budžeta reformu. Mums jāskatās gan uz ieņēmumu daļu, gan uz izdevumu daļu. Ir svarīgi, ka arī dalība valsts arī beidzot uzņemtos atbildību. Pirmkārt jau par kļūdas līmeni un par līdzekļu iztērēšanu. Un ir beidzot, ir skaidrs, ka ir nepieciešama ilgtermiņa mērķi noteikti, lai Līdz šim mēs eh, centāmies ar svarīgiem instrumentiem, piemēram, finanšu transakciju nodokli, kaut kādā veidā eh, nacionālā līmenī to risināt. Un tas eh, šīs mūžīgās debats vienreiz ir jāizbeidz. Grazie, la parola. Paldies. Nākošais runātājs Ajala Sender uz vienu minūti. Mm, no. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētājs. Mēs saskaramies vēlreiz ar paradoksu, eh, kad eh, Eh, par 96% nu, eh, Eiropas Savienības eh, budžets ir brīvs no kļūdas, ņemot vērā milzīgo naudas apjomu. Un pateicoties auglīgajam dialogam starp revīziju palātu, komisiju un parlamentu, kas mēs saskaramies, ka atkal mēs nesam varējuši pārvarēt eh, aborto roklu. Šeit ir jādomā par konkrētiem jautājumiem, par dalību valstu kļūdām, piemēram, lauku attīstībā. Mēs redzam, ka eh, KLP maksājumos, kas ir veltīti lauku, lauku attīstībai, kļūdas likmes pieauga. Tad, kad mēs runājam par, eh, lauku, par reģionālo attīstību, Dalību valstis arī reaģēja. Vajadzētu īstenot efektīvāku kontrolu dalību valstīs un arī salīdzināt to, kas notiek revīziju ziņā, revīzijas ziņā tiecīgais valstīs. Un mums varētu rasties atsevišķi interesanti pārsteigumi. Tad, kad mēs runājam arī par izpētes policiju, mēs esam ļoti nobažījušies, jo tas ir viens no būtiskiem pilāriem, kas palīdzētu nodrošināt mums izkļūt no krīzes, un tāpēc ir jādomā, kā no šīm kļūdām at, atbrīvoties. Deutsche kungam dodu vārdu tagad uz vienu minūti. Elnök asszony, kedves képviselőtársaim, elsőként én magam is. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pirmkārt vēlos pateikties auditoru revīzijas palātas priekšsēdētājiem un darbiniekiem. Viņi tiešām ir sagatavojuši ļoti labu dokumentu, ko mēs varam mm, izmantot turpmākajos mēnešos, lai izstrādātu budžeta izpildes deklarāciju. Vēl viena lieta. Vēlos teikt, ka mēs varam skatīties uz glāzi, uh, kas varbūt vai nu līdz pusēji uh, pilna vai arī pa pusēji tukša, bet īstenībā tas ir tas pats, vienkārši tā ir mūsu attieksme. Varam teikt, ka jā, īstenībā šobrīd skatāmies drīzāk uz to, ka ir pa pusēji tukšs, jo tagad ir ļoti nejauka tendence, ka samazinās uh, pareizo maksājumu skaits un palielinās kļūdu skaits, un man vēlētāji nevar pieņemt to. Jo sanāk tā, ka iepriekšējos gados Eiropas Savienības budžeta līdzekļi tika izmantoti mazāk optimālā veidā. Tāpēc arī mums nav pieņemami, ka padomas pārstāvi nemaz nav klāt, tad, kad mēs diskutējam par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Nu jau trīs gadus. Mm, katru reizi, kad uh, mēs uh, izskatām šo jautājumu, uh, padomes pārstāvi ir prom. Tad, kad kohēzijas politikā tiek konstatēts, ka 62% no kļūdām dalībvalsts varētu paši pamanīt un atrisināt, nu tad, manuprāt, būtu jāgaida arī kāda atbildība. Ir svarīgi pateikt, ka kohēzijas līdzekļu izmantošana šobrīd parāda pozitīvu tendenci, tur savukārt bija samazinājums. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Un arī laba ziņa Eiropadomē, kurā tiks runāts arī par uh, solidaritāti. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu Golniškungs, vai viņš ir klāt? Un, manuprāt, Sārvamas kundzes arī nav. Nu, tad labi. Viena minūte ir Kleva kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Fakts, ka 60% no kļūdām reģionālās politikas izpildē būtu iespējams pamanīt jau dalību valstīs, manuprāt, šis skaitlis ir ļoti nopietns. Nākotnē ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību projektu sagatavošanai. Ir svarīgi, lai projektiem būtu pievienota vērtība Eiropai. Piekrītu tiem, kas teica, ka ir nepieciešams sekot situācijai pilnīgi visās dalību valstīs pēc vienādiem noteikumiem. Uh, Un ir svarīgi pateikt, ka kohēzijas politika, kas ir svarīgākais instruments jaunām investīcijām un izaugsmai, um, nākotnē, septiņus gadus uz priekšu, mēs plānojam turpināt un atbalstīt šo politiku. Tāpēc nedrīkstam šeit nodrošināt, eh, nedrīkstam šeit eh, teikt, ka mēs samazināsim, bet drīzāk mēs uzlabosim kontroli. Lielas paldies! Liels paldies, un tagad lūdzu. Odī, kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties revīziju palātai. Ko jūs esat īstenojuši, taiskaitā sadarbība Kailas kundzi, un es gribētu pateikties arī komisāram Šemetam, kurš turpina strādāt pie iepriekšējā komisāra iesāktā, kā arī grib pateikties par īpašo ziņojumu kvalitāti. Atvainojos kolēģi Sonika vietā, kurš nevarēja ierasties šajā sēlē. Tāpat ir ļoti žēl, ka padomas nav klāt kas ir budžeta lēmēja iestāde. Šis ziņojums e, e, nāk ļoti vēlu. E, jūs tā nav jūsu vaina, Bet ir jāmaina kalendārs. Ir jāiesniedz uh, uh, rēķini līdz 30. Uh, 31. martam, un parlamentam ir jāvar nobalsot līdz 31. Eh, decembrim. Ļoti žēl, ka tagad novembrī mēs vēl tikai runājam par 2011. gada jautājumiem, un es aicinu, lai manas ieteiktā darba grupa varētu sanākt kopā un grozīt šo kalendāru. Tagad dažas piezīmes. 323. līguma pants eh, iesaka parlamentam sekot finanšu līdzekļu pieejamībai Eiropas Savienības eh, rīcībā. Vai revizija palāta nevarētu būt ar apziņošanas lomu par to, kā darbojas Eiropas Savienības kase? Es, mēs uzzinājām, ka trūks 9 miljārdi, mēs nespējam apmaksāt savus rēķinus, un es aicinu, lai revizija palāta varētu mums nodrošināt Eiropas Savienības funkcionēšanu. Tāpat Eh, runājot par, eh, pārvaldīt, eh, par dalīto pārvaldību, vajadzētu pie tās atgriezties attiecībās ar nacionālajiem kontrolas institūcijām un šī dalītā pārvaldība. Mums vajadzētu pārskatīt jautājumu, vai nevajadzētu Eiropas Savienības līmeni izveidot mūsu pašu finanšu funkciju un atsacīties no dalītās pārvaldības, kurā ir daudz kļūdu, kas izmaksā dārgi un kuras efektivitāte būtu jāpārskata. Grazie, honorevole Ivanov. Paldies, Lūdzu, Ivanovs kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Šemeta kungs, cienījamie kolēģi, es arī vēlos tāpat kā pārējiem kolēģi uh, pateikties par ziņojumu, kas attiecas 2011. finanšu gadu. Vēlos komentēt par, uh, sniegt savus komentārus par atsevišķiem aspektiem. Vispirms kopīgā pārvaldība. Ziņojumā ir teikts, ka tieši tajās jomās, kura kopīga pārvaldība bija vislielākas kļūdu līmenis, kas ir reģionāla politika un lauka attīstība. Ja mēs vēlamies uzlabot kontrolas uh, efektivitāti, tad ir nepieciešams uh, lai visi uzņemtos atbildību, gan komisija, gan arī dalību valstis. Nākamais aspekts ir tieši pārvaldība. 20% no līdzekļiem Tērē komisija patiešām, un tur ir teikts, ka tā ir palielinājums no 1,4 līdz 3% 2011. gadā. Līdzīgi citiem kolēģiem es arī labprāt uzzinātu, uh, Eh, kādi pasākumi ir paredzēti, lai komisija redz šo situāciju labot. Nākamais aspekts ir ieguldījumi un atdevi. Esmu ļoti gandarīta par desmito sadaļu, kur tiek runāts par Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izlietošanas rezultātiem. Manuprāt, tas ir solis uh, pirmajā, pa pareizajā virzienā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu drīzāk par rezultātiem, nevis vienkārši par atbilstību noteikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai ir skaidri indikātori, lai ir skaidri mērķi, lai varam konstatēt, vai kāda politika e, pareizi īstenojas. Katrā jomā, protams, ir nepieciešami uzlabojumi. E, Eiropas Savienība ir jāpanāk lielāki mērķi ar mazāku līdzekļu ieguldīšanu, un šeit ir jāsadarbojas gan dalību valstīm, gan Eiropas komisijai ar kopīgo mērķi izlietot katru eiro pēc iespējas efektīvāk. Uh, Tas ir tas, ko no mums sagaida mūsu iedzīvotāji, tīpaši šajos taupības pasākumos. Tā kā es plenāru sēdē šoreiz runāju pēdējo reizi, vēlos pateikties pilnīgi visiem kolēģiem Eiropas parlamentā, ir tīpaši no budžeta kontrolas komitejas, paldies mūsu sekretariātam par lielisku sadarbību, kas mums bija šajos gados. Esmu ļoti pateicīga par šiem dinamiskajiem gadiem, kuros es varēju arī daudz diskutēt, un es ceru, ka varēsim sadarbot uh, turpināt sadarbību, un jūs varat paļauties uz to, ka arī turpmākajā, gadā, turpmākajā darbā es turpināšu uzturēt dialogu ar parlamentu. Lielas paldies! Grācie! E... Eh. Paldies, kolēģi Ivanovai! Un tiešām visu to veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Un tagad lūdzu brīvais mikrofons. Galtet kundze ir pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Varam kopumā teikt, ka Eiropas Savienība labāk ir izlietojusi līdzekļus nekā iepriekšējos gados. Padome un parlaments lēmi par gada budžetu, bet tieši Eiropas komisija ir tā institūcija, kas nodrošina līdzekļu izlietojumu. Un mēs varam pamanīt, ka šeit vēl ir iespēja uzlaboties. 2011. gada ziņojums parādos to, ka virziens ir pareizs. Taču ir jāstrādā pie uh, kļūdu līmeņa. Tīpaši kohezijas jomā, lauka atbalsta jautājumos, kā arī citos jautājumos. Ir arī uh, krāpniecības mēģinājumi. Ir arī nepamatota līdzekļu izmaksā, izmaksu gadījumi. Uh, ir jāsadarbojas komisijai un dalību valstīm, taču tai pašā laikā ir arī sistēmiska problēma. Līdzekļi dažos gadījumos tika izlietoti neefektīvi un uh, pretrunā ar mērķi. Es piekrītu komisāram, mums ir nepieciešams vienkāršot procedūru un ja budžets samazinās, tad mums ir jādarbojas efektīvāk un jāuzlabo kontroli. Devis kungs. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos zināt, kādas ir dalību valstu attaisnojumi par šīm kļūdām. Varbūt eh, tas ir pielīdzināms eh, Nigela eh, Ferret attaisnojumiem no apvienotās karalists neatkarības partija. Paskarieties viņa mājaslapā kaut vai. Uh, Ehm, redzam, kādas tur ir minēta attaisnojumi. Viņš teica, viņš ir pazaudējis čekus un kvītis. Citā reize teica, mums ir ļoti daudz uh, dažādu čeku un kvīšu, kurus es nevaru atrast. Vai ko tas arī nozīmē? Viņ, viņam ir grūti tikt ar to galā, kaut arī viņš algo sievu priekš uh, šiem pienākumiem. Uh, tad viņš saka, va, daži čeki ir pazaudēti, nu un Varbūt jūs varat uh, no revizijas palātas puses uh, nu, atbildēt mums, varbūt dalība valsts arī kādreiz izmanto šādu attaisnojumu. Mēs pazaudējam kvītis no nu, un. Paldies. Tālāk vārds komisāram Šemetskungam, lūdzu. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētāji priekšsarētāja Kaldeiras kungs, godātie deputāti. Šis debats skaidri parāda, ka kopīgā pārvaldība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem arī šī gada budžeta izpildes procedūrā. Bet ir vēl arī jautājumi, kas jārisina komisijas tiešā īstenošanā esošajos fondos. Esmu Varu jums eh, apliecināt, ka mēs eh, rūpīgi analizēsim ziņojumā minēto un darīsim visu, lai situāciju uzlabotu. Darbs jau principā ir uzsācies. Vēlos jūs uzmanību pievērst eh, igadējai darbības pārskatam komisijas ģenerāla direktorāta puses, kas pirmo reizi vēsturē praktiski pilnībā sakrīt ar revizijas palāts vērtējumu Un balstoties uz šiem darbības pārskatiem un lauksainiecības un pētniecības ģenerāldirektorātu sagatavotajiem eh, norādījumiem ir jāsagatavo konkrēti rīcības eh, plāni, eh, kā uzlabot situāciju viņu pārvaldītajās jomās, un esmu pārliecināts, ka mani kolēģi, komisārs Čološs, Eden Kvinn, komisārs Hāns un arī citi noteikti līdzdarbosies budžeta izpildes procedūrā un paskaidros, kādus konkrētos eh, pasākums viņi īstenos šo problēmu risināšanā, kas uh, tiek uh, minēts ģenerāldirektoru sagatavotajos iebildumos. Man ir vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt. Tad, kad mēs runājam par sarežģītiem noteikumiem, tad šie noteikumi ir sarežģīti ne tikai Eiropas Savienības līmenī, kā es teicu jau ievadrunā, mēs esam sagatavojuši priekšlikums nākošajam finanšu periodam ievērojami vienkāršot Eiropas Savienības līmeņa noteikumu, bet problemātiski bez tam ir arī tas, ka dalību valstis ievieš papildus vēl sarežģītāks noteikums un liela daļa no kļūdām rodas jau dalību valstu līmenī sarežģīto noteikumu dēļ. Un, manuprāt, šāda situācija ir jāuzlabo. Kas attiecas, ar, kas attiecas uz pašu resursiem un PVN, mēs strādājam ļoti nopietni pie šī jautājuma Mēs uh, iesniedzām priekšlikumu ātras rēģēšanas mehānismam, gaidām, kad padome uh, to apstiprinās, un tas ievērojami samazinās iespēju PVN krāpniecībā, un nākamā mēnesī nākšu klajā ar veselu paketu priekšlikumu, kā cīnīties ar tā, nodokļa krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu uh, nomaksas. Tas samazinās arī krāpniecības iespējas PVN jomā un ceru, ka tas sniegs pietiekami daudz Eh, instrumentu, lai varētu veiksmīgi cīnīties ar krāpniecību šajā jomā. Tika minēt arī jautājumi par neto korekcijām. Ir ļoti svarīgi, lai pašreizēji uh, ierosinātie grozījumi likumdošanā eh, status spēkā pirms jaunā perioda un jaunajā plānošanas periodā uh, būs iespējams ar no jauna pieņemtās likumdošanas palīdzību uzlabot situāciju. Es ceru uz jūsu atbalstu budžeta izpildes kontrolas procedūras laikā un kopā ar padomus prezidentūrām varēsim nodrošināt to, ka šeit ieskicētās problēmas saņems arī pietiekam uzmanību no dalību valsts puses. Paldies! Grazie, komisār! Paldies, komisāri, un tagad eh, dodu vārdu eh, revīzijas palātas priekšsēdētājiem Dasilva Kaldeira. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlos pateikties par sirsnīgajiem vārdiem, eh, kurus es varēju uzklausīt, un arī siltiem vārdiem, kas ir veltīti revīzija palātas darbiniekiem. Mēs eh, darām visu iespējamo, lai varētu risināt eh, galvenās prioritātes, ar kurām mēs saskaramies šodien, un nodrošinātu saprātīgu finanšu pārvaldību valsts finansējumam Eiropas Savienībām. Man tika jautāts, vai pietrūkst kvītis, vai reviz, eh, revidents var pieņemt eh, atbildi šādu. Iespējams, atsevišķās instancēs nav visas kvītas, un mēs varam identificēt problēmas un norādīt šeit pietrūkst kvītas un jāizdara secinājumi. Un uh, revidents nevar pieņemt šādu uh, atbildi. Ir jārīkojas atbildīgi. Tāpat arī man ir sava loma, lai varētu risināt tos cēloņus, kādi ir šīm problēmām. Vairāk deputātu uzsvēra nepieciešamību uzlabot situāciju bet ir jāpaturprātā, kur mēs atradāmies šīs pamatprogrammas eh, perioda sākumā un kur mēs esam tagad. Tas parāda uzlabošanos, un revīzija palāta eh, norāda, ka ir iespējams izmantot līdzekļus eh, mērķtiecīgākā veidā un izmantot tos vislabākajā veidā. Un tik jānorāda atkal, ka nacionālajām lēmēju iestādēm ir ārkārtīgi būtiska loma, jo tās atrodas pirmajās pozīcijās, lai aizstāvētu šo finansējumu vislabāko izmantošanu. Un, ja jūs uh, apzināties eh, sarežģītumu un arī e, lēmumus, kas uzdotu nacionālajām eh, lemēju iestādēm noteikti nosacījumus, e, kā ir izmantojami šie līdzekļi, un tie ir 20, un tādi noteikumi ir 27 dažādi, tad, protams, mēs saskaramies ar ļoti sarežģītu situāciju. Bet tagad nākošajā pametperiodā mums ir jādomā arī par cēloņu novēršanu un problēmu risināšanu. Mēs nevaram sagaidīt teikt, ka. Uh, ka kļūdas likme strauji mainīsies, un ja eh, ne, mēs nemainīsim esošās sistēmas, tad lielas izmaiņas kļūdas likmē mēs nevaram sagaidīt. Mūsu ieteikumi ir skaidri. Mēs aicinām vienkā, veidot vienkāršākas schēmas finansējuma izmantošanai. No rādot skaidrus mērķus un izmaksu efektīvas kontrolas sistēmas. Tāpat arī vajadzētu koncentrēties uz to, ka mēs varam sekot tam vai vēlamies e, pieļaut kādu kļūdas līmeni konkrētajās situācijās. Un e, tāpēc aicinam pārdomāt e, šo jautājumu. Mūsu uzdevums kā auditoriem ir skatīt riska jomas un izdarīt secinājumus un nāk klajā skaidriem ieteikumiem uzlabošanai. Tā ir, tāds ir mūsu uzdevums, un mēs mēģinam to maksimāli labi īstenot. Bet arī Vogan kungs jāsaka, administratīvās eh, kļūdas var ieviesties Un tas norāda, ka potenciāls risks pastāv sistēmā, un mums ir nepieciešams arī kvantificēt šīs situācijas, kas eh, rada risku. Eh, pilnībā atbalstu Grēslis kundzes viedokli, ka dalībvalstīm un komisijai ir jāsadarbojas, lai varētu jautājumu virzīties tālāk, tad, kad mums ir dalīta atbildība. Un gribētu sacīt to dīkungam, ka es pieņēmu zināšanai viņa teikumu par um, tiesas um, e, revīzija palātas apziņošanas lomu. Lai varētu vērst parlamentu uzmanību uz esošām problēmām un kopīgi ar e, um, e, kolēģiem mēs rūpīgi ņemsim vērā šo ieteikumu. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, prezidente! La disku... Paldies! Um, E, revīzija palātas priekšsēdētāja diskusijas mēs beidzam, un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Jurga Leifrīda ziņojums par pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu.